Esmu saņēmis pirmā lasījumā pieņemt dokumentu un arī komisijas mm, dokumentu. Nosaukums būs atrodams šī protokola sēdē. Trīs mēnešu uh, termiņš, kas ir parlamenta rīcībā, sāksies no rītdienas 18. janvāra 2013. gadā. Tagad debats par cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumu.